Majestēt, im namen. Majestāte, visu deputātu, Eiropas parlamenta deputātu vārdā vēlas sveikt jūs šeit Strasbūrā. Tas mums ir liels gods. Jūs apmeklējat Eiropas parlamentu jau trešo reizi šodien. Tas nozīmē, ka jūs mums uzticaties un esat mūsu draugs. Šī tradīcija mm, tika iesākta eh, pirms eh, vairāk nekā gada. Sākoties arābu pavasarim, cilvēki tiecās pēc vairāk demokrātijas, cilvēku tiesībām, brīvības, un šī vēlme ir bijusi universāla. Jūs, majestāte, pretstatā daudziem citiem, uh, viedi izlēmāt uh, uzticēties Jordānijas tautai, uzsākāt politiskas un ekonomiskas reformas. N mēs, Eiropas parlamenta deputāti, vēlamies atbalstīt Jordānijas tautu šajā reformu procesā, vēlamies um, palīdzēt uh, pie ekonomisko reformu īstenošanas un politisko reformu īstenošanas. 2011. gada 12. jūnijā jūsu uzrunā jūs izteicāties par parlamentu vēlēšanu organizēšanu. Šajās vēlēšanās reprezentatīvi piedalīsies politiskās partijas pēc vēlēšana norises ir jāizveido valdība. Tas, šis solis liecina par jūsu atvērtību reformam, par to, ka jūs vēršaties pret rasismu, ekstrēmismu un vardarbību. Jūsu uzruna modinājusi cerības Jordānijas eh, tautas sirdīs, un eh, mēs eh, vēlamies jūs atbalstīt uzsāktajā, lai jūsu solējumi piepildītos. Eiropai Jordānija ir valsts, ar kuru mēs esam ļoti cieši saistīti. Jūsu personālā rīcība pagājušā nedēļa laikā, lai samierinātu palestīniešus un izrēliešus, ir ļoti palīdzējusi veicināt um, mieru starp šīm tautām. Mēs jau ar nepacietību gaidām jūsu šodienas uzrunu. Bismillah ar-Rahman rahim Mr. President, distinguished members of Priekšsēdētā kungs, godātie deputāti, paldies visiem par jūsu viesmīlību. Saites uh, starp Jordāniju un Eiropu uh, ir um, ārkārtīgi ciešas. Mūsu kopīgās intereses intereses ir veicināt mūsu multinacionālo reģionu labklājību. Mēs uh, zinām, kā jāveido kaimiņa attiecības, ko cilvēki ir pelnījuši. Mēs vēlamies uh, labklājību, mieru, brīvību, drošību. Mēs runājam par kaimiņattiecībām un nākotni šodien. Arābu pasaulē sāks pavasaris. Šis pavasaris nebeigsies pēc trim mēnešiem, nebeigsies pat pēc viena gada. Mūsu sabiedrība ir izaicinājums uh, no protestiem pāriet pie programmām, no kritikas pie nacionālām stratēģijām. Dažādas valstis izvēlēsies dažādus ceļus. Dažās valstīs notiek diskusijas un tiek panākta vienošanās. Citur pasaulē mēs redzam, ka pastāv domstarpības, reaktīvi spēki aktīvi darbojas. Tas pieprasa papildu izmaksas bieži un papildu pūliņus, lai panāktu mērķus. Bažas un nedrošība valda daudzās valstīs, bet eh, tomēr Arābu pasaule ir pamodusies. To es varu droši teikt, un mēs jūtam pozitīvas izmaiņas. Cilvēki, kas vēlas redzēt pārmaiņas, tās arī redz. Gadiem ilgi cilvēkiem mūsu reģionā ir bijuši jautājumi par reformām, par vienlīdzību, par dzimumu vienlīdzību, par jauniešu situāciju, par eh, bezdarbu. Un eh, tagad eh, mēs piedzīvojam globālo krīzi, uh, Uh, problēmas ar pārtikas un uh, enerģijas piegādi. Tas mūs ļoti ietekmē. Ģimenes redz, ka jaunieši nevar atrast darbu pēc uh, izglītības iegūšanas. Um, mūsu reģionā valda ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis. Uh, Mums ir ārkārtīgi daudz jauniešu, kas nevar atrast darbu. Simtiem tūkstošiem jauniešu. Šī problēma ir eh, pazīstama arī šeit, Eiropā. Mūsu reģioni geogrāfiski atšķiras, bet ir viena lieta, eh, kur vērojama līdzība. Jaunieši gan šeit, gan pie mums ir um, sabiedrības balsts, un mēs nevaram viņus pievilt. Šī realitāte veicināja arī arābu pavasari, ko mēs uztvērām kā izdevību īstenot reformas, likvidēt šķēršļus, kas uh, iepriekš ir bremzējuši reformas, un pagājušajā gadā tika uzsākts nacionālis dialogs, lai vienotos par konkrētu rīcību. Pagadām mēs fokusējamies uz konstitūciju, kas ir mūsu politiskās sistēmas balsts. Pagājušo septembrī Nacionālā komiteja ir sniegusi uh, savu atzinumu, un viena trešdaļa no visas konstitūcijas uh, tagad ir grozēta. Politiskajām partijām ir vairāk pilnvaru, tiek aizsargātas brīvības, pamatbrīvības un um, vārda brīvība. Mēs uh, atbalstām vēlēšanu organizēšanu, tiek um, ieceltas neatkarīgas eh, politiskās vēlēšanu komitejas, vairāk pilnvaru ir, vairāk neatkarības ir tiesai. Mēs uh, turpinām uzsākt to, un es vēlos uh, aicināt parlamentu finalizēt uh, likumdošanas projektus, lai ātrāk virzītos uz priekšu. Tikai mēs, Jordānijas tauta, varam rūpēties par Jordānijas nākotni, un mēs to varam darīt tā, lai mūsu valsts būtu droša oāze reģionā, ko satrīcina ekonomiskie draudi, politiskas nesaskaņas. Un mēs to varam panākt pateicoties reformām, struktūrālajām izmaiņām, visaptvarošajām reformām, kas aptver gan ekonomikas, gan politikas, gan sociālos aspektus un skar visus pilsoņus. Jordānijā var kļūt par modeli mūsu reģionā, modeli miermīlīgai tālāk attīstībai. Un es esmu pārliecināts, ka 2012. gads būs tas gads, kurā norisināsies pamat eh, politiskās reformas Jordānijā. Mēs vēlamies stiprināt politiskās partijas, to pieprasa mūsu valdība. Mēs zinām, ka visu neizlems šīs vēlēšanas, bet nākamās un aiznākamās. Uh, un pakāpeniski mūsu sistēma tiks uh, stiprināta. Mēs ļoti vērtējam to, ka Eiropas Savienība atzīst mūsu reformas. Nesen Jordānijas pārstāvi tikās ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai runātu par reformām, par demokrātijas stiprināšanu, darba vietu radīšanu, humāno palīdzību un vēl daudziem aspektiem. Nākamajā mēnesī apritēs desmit gadi pēc asociācijas nolīguma parakstīšanas. Šīs nolīgums veicināja darba vietu radīšanu abos reģionos, un es eh, ceru, ka šī partnerība tiks turpināta un uh, dos mums uh, tikpat labus augļus kā līdz šim. Neskatoties uz reģionāliem konfliktiem, Jordānija ir stabila valsts, bet eh, visam reģionam jānodrošina miers un stabilitāte, lai panāktu globālu labklājību. Mēs eh, nevaram piekrist, eh, ka vēl viena paudze palestīniešu izaug kara apstākļos. Pirms desmit gadiem Arābu valstis runāja vienā balsī un gribēja mieru un taisnīgumu. Mēs uh, pieņēmām lēmumu iet uz priekšu, neskatīties atpakaļ, panākt vienošanos, piedāvāt uh, piekrišanu mūsu miera iniciatīvu atzina visas pasaules uh, kopiena, un mums ir nepieciešams arī Izraels atbalsts. Arābu miera panākšanas iniciatīva ir iespējama tad, kad divas valstis uh, pastāvēs viena līdzās otrai ar austrumu Jeruzalemi kā galvaspilsētu. Kolektīvs miera un drošības garantijas Izrēlai. Un uh, risinājums saskaņā ar ANO rezolūcijām un uh, rezolūciju, par kur panākta vienošanās, lai noteiktu gala statusu. Šis risinājums uh, palīdzēs panākt uh, mieru un stabilitāti attiecībās ar visām uh, arābu valstīm. Pagadām tiek skatīts 57. Um, gada risinājuma priekšlikums. Un um, mēs nevaram vairs atlikt uh, galīgo lēmumu. Mēs nevaram cilvēkiem iestāstīt, ka viņam vēl ir jāgaida. Arābu pavasaris to ir pierādījis. Nepieciešams uh, cienīt cilvēku tiesības. Un um, Izraels uh, veiktā okupācija vienkārši ir pārāk liels aizvainojums. Un jo ilgāk um, šis jautājums turpinās uh, būt neatrisināts, jo um, sarežģītāk kļūs um, mūsu situācija un mēs nevarēsim nodrošināt stabilitāti, un tas pieprasīs vēl gadus, ja ne desmit gadus. Jordānija uzskata miera panākšanu par morālo pienākumu. Mēs uh, turpināsim uz to uzstāt uh, un uh, jau šogad mēs vairāk kārt aicinājām mūsu partnerus pie sarunu galda. Mēs to nebūtu varējuši izdarīt bez Eiropas diplomātiskā atbalsta bez eh, jūsu palīdzības, mobilizācijas, spiediena, mieram un pateicoties jums, mums joprojām ir šī cerība. Eiropas Savienība ir bijusi mūsu draugs, lai draugs un sabiedrotais, lai panāktu mieru tuvajos austrumos. Tāls ceļš vēl ir jāmēro, bet uh, mums jau ir uzņemti bilaterāli kontakti un ir nepieciešams šis um, kvantu lēciens uz priekšu. Un šeit partnerība ar Eiropas Savienību ir uh, nenovērtējama. Mēs uh, nevaram tagad um, atskatīties atpakaļ. Uh, Mums um, jāiet uz priekšu, jūs saprotat, cik svarīgs, svarīga mums ir miera panākšana šajā reģionā. Jums ir milzīga pieredze nodrošinot uh, stabilitāti un uzticēšanos, un es ceru, ka jūs turpināsiet mūs atbalstīt arī turpmāk. Draugi! Mēs esam daudzas tautas, bet uh, mēs visi esam kaimiņi un mums ir viena nākotne. Šis ir izaicinājums cilvēkiem tuvājos austrumos. Un tas mums palīdzēs. Tā, tas var kļūt par mūsu stipro pusi. Mums jāpanāk daudz, risinājumi nav vienkārši un ceļš uz um, gala mērķi ir um, līkumots, bet kopīgiem spēkiem mums izdosies. Paldies! Jūsu augstība, paldies par jūsu uzrunu. Manuprāt, kolēģu aplausi apliecināja, ka mēs lielās līnijās esam vienisprātis par to, ko jūs vēlaties un to, ko Eiropas parlaments īsteno ne tikai sadarbībā ar Jordāniju, bet es gribētu uzsvērt arī jūsu valsts iespējamo lomu visā reģionā. Tā varētu būt izšķiroša loma, un par to jūs arī runājāt, sevišķi, kad atsaucāties uz jūsu kā starpnieka lomu starp Izrēlu un Palestīnu. Paldies par jūsu vārdiem, un es gribu vēlreiz izcelt to, ko apliecināja arī mūsu aplausi. Mēs vēlamies, uh, lai attīstība notiktu uh, miermīlīgi, lai tiktu veicināta ekonomiskā attīstība un valstu pašnoteikšanās. Un es domāju, ka arī to jūs uzsvērāt savā runā. Paldies!